Lielas paldies, Ims Kosas kungs. Tagad eh, komisijas vārdā izteiksies eh, komisārs Mīmica. Godāmie deputāti! Ap šo laiku pagājušajā gadā īrija bija pēdējā Eiropas Savienības dalībās, kas ratificēja ANO konvenciju par uh, cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesībām. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība un visas tās dalībvalstis tagad ir apņēmušās mm, mm, pildīt lūk šādu uh, ziņu. Te nav runa par to, ka cilvēki ir jāpielāgo videi, te ir runa par vides pielāgošanu cilvēkiem. Tieši par to arī uh, runā Eiropas Savienības pieejamības akts. Pēc trīs smagiem sarunu gadiem, uh, pēc uh, lieliem kompromisiem jums ir izdevies panākt vienošanos ar padomi par šo ļoti nozīmīgo tiesību aktu. Es gribētu sirsnīgi sveikt referentu Lokigārda kungu, tāpat arī viņa līdzreferentus Kosu un Teiloru. Uz galda tagad tiek likts līdzsvarots tiesību akts, kas padarīs Eiropu par daudz pieejamāku vietu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai viņi varētu tajā dzīvot un strādāt. Eiropas pieejamības akts ir ļoti svarīga iniciatīva Eiropas komisijas sociālajā darba kārtībā. Mēs sagatavojām ambiciozu priekšlikumu, kuru mēs vēlējāmies nodrošināt koordinētu vispārīgu pieju Eiropā, lai pildītu ANO konvencijas prasības attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs šeit paļāvāmies uz iekšējā tirkus priekšrocībām. Ar Eiropas pieejamības aktu mēs izveidosim pasaulē lielāko tirgu pieejamiem produktiem un pakāpojumiem. Mēs esam izveidojuši vienāds noteikums visiem, kas nāk par labu Eiropas uzņēmējiem. Tas nodrošinās pieejamu produktu un pakāpojumu pieejamību visiem. Tas nodrošinās vairāk nekā 80 miljoniem cilvēku ar īpašām vajadzībām, tā skaitā arī vecāku gada gājuma cilvēkiem, piedalīties sabiedrības dzīvē un darba tirgū. Eiropas pieejamības akts aptvers ļoti dažādus produktus un pakāpojumus - tālruņus, datorus, maksājumu terminālus, pašapkalpošanās terminālus, banku pakāpojumus, uh, elektronisko saziņu, tā skaitā 112 ārkārtas numuru. Tāpat arī tiek paredzēta piekļuve audio-vizuālajiem pakāpojumiem, e-komercijai, e-grāmatām un tāpat arī dažiem elementiem transporta pakāpojumos. Šie ir ļoti svarīgi produkti un pakāpojumi ikdienas dzīvē, un tos arvien vairāk ietekmē digitalizācija. Tieši tāpēc Eiropas pieejamības akts dos savu ieguldījumu tajā, lai pildītu um, pirmo Eiropas Savienības sociālo tiesību pīlāru. Šeit uh, domājot par visiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs vēlamies, lai noteikumi varētu darboties arī nākotnē. Mēs uh, ceram, ka digitālā revolūcija kļūs par katalizatoru sociālajai iekļaušanai un ka neviens netiks tajā aizmirsts. Eiropas uh, pieejamības akts ir jāskata sinerģijā ar citiem svarīgiem Eiropas Savienības instrumentiem, piemēram, valsts iepirkuma direktīvas vai elektronisko komunikāciju kodeks, kur pieejamība jau ir paredzēta kā pienākums. Eiropas pieejamības akts atvieglos šo tiesību aktu piemērošanu. Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka Eiropas pieejamības akta ietekme krietni pārsniedz eh, tā aptvērumu. Piemības eh, prasībām ir jākļūst par iedvesmu arī citās nozarēs un arī citās pasaules daļās. Eiropa vēlas eh, likvidēt robežas starp valstīm un cilvēkiem. Mums ir jāturpina būt pirmajiem šķēršļu likvidēšanā, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu pilntiesīgi piedalīties sabiedrības dzīvē. Es paļaujos uz jums. Es ceru, ka jūs visi atbalstīsiet Eiropas piemības aktu, jo tas eh, miljoniem cilvēku dzīvi padarīs pilnīgi citādāku. Lielas paldies eh, komisāram Mimicam. Tagad eh, kultūras komitejas vārdā izteiksies Vordas kundze uz vienu minūti. Ir vairāk nekā 100 miljonu invalīdu, jeb cilvēku ar invaliditāti Eiropā. Tas pieaugs līdz 120 miljoniem līdz 2020. gadam. Šiem cilvēkiem bieži ir grūtības pieejai dažādiem pakalpojumiem. Un tas nozīmē, ka šie cilvēki faktiski ir izslēgti no sabiedrības, no tā, ko pārējie uztver kā pašsaprotamu, piemēram, izņemt naudu no automāta vai doties uz banku, apmeklēt teātri, izmantot metro, nopirkt biļeti. Mums ir nepieciešams konsultācijas ar šo jomas pārstāvjiem. Jāņem vērā viņu ikdienas pieredze, lai cilvēki nebūtu izslēgti kādās jomās un šis ziņojums tieši runā par to. Visiem vienu, vienādu pieeju, un es domāju, ka mēs ceram uz labu balsojumu. Mēs nedrīkstam par viņiem aizmirst. Paldies! Sieviešu komitejas vārdā Esteras Ferakupa. Izskatās, ka nav šeit nākošā runātāja. Lūgumrakstu komitejas vārdā Koņevs kundze. Paldies! Seši gadi ir pagājuši, kopš komisija izziņoja pieejamības likumu. Tagad mēs balsojam par šo dokumentu. Tas ir vājāks nekā iepriekšējais, jo mēs neesam uzklausījuši cilvēku ar invaliditāti viedokļus. Daļēji mēs tos esam iekļāvuši, simtiem grozījumu, taču konservatīvie spēki balsoja pret šiem grozījumiem. Mums, piemēram, tāpēc nav vide, kas ir pieejama, mums nav direktīvas plašais aptvērums. Mums nepieciešama acīm redzot vēl seši gadi, lai īstenot šo direktīvu. Tas, manuprāt, ir slikti. Taču, protams, mums ir jāņem vērā viņu viedokļi, tāpēc turpināsim cīņu par invalīdu tiesībām, kamēr mēs pārvaram visus šķēršļus. Paldies! Un tagad politisko grupu pārstāvi PPP vada Švābkungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kungs, kolēģi. Man ir prieks, ka ir izdevies arī šeit, Eiropā, panākt to, ka vairāk 80 miljoniem cilvēku ar invaliditāti uh, tiek nodrošināta labāka pieejamība pāri robežām. Tas palielina ne tikai viņu iespējas iepazīt Eiropu, bet arī nodrošina vienotu prasību kopumu infrastruktūrai. Un tas būs liels solis pretī šo cilvēku vajadzībām. Vienlaicīgi eh, ir izdevies arī ekonomiski radīt uh, pamudinājums tālākām investīcijām. Ļoti noderīgi tas, ka esam spējuši panākt to, ka mikrouzņēmumi tiek izslēgti no darbības jomas, neradot viņiem papildus logu, un apbuvētā vide, ko parlaments būtu vēlējies, iekļaut darbības jomā, diemžēl padomē netika atbalstīts. Bet, nu, jaunajam parlamentam tad būs iespēja vēlreiz to mēģināt. Honorevole Senalova, prego. Paldies. Senalovs kundze, es un tevi vārdā. Lielākā daļa sabiedrības uzskata, ka šāda veida pakalpojumi ir kaut kas pašsaprotams, bet tie var radīt milzīgus uh, sarežģījumus uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 80 miljoni šādu cilvēku šo tekstu saist ar lielām cerībām, bet piemības akts, diemžēl, uh, saskaras ar uh, vairākiem sarešījumiem. Bija vajadzīgi desmit gadi, lai sagatavotu priekšlikumu, četri gadi, lai vestu par to sarunas. Šķiet, ka esam palikuši kaut kur ceļa vidū. Es, protams, pateicos kolēģiem par eh, viņu darbu. Uzskatu, ka digitalizācijas jomā vajadzētu nodrošināt eh, pieejamību eh, telekomunikācijās, maksājumos un arī datoru izmantošanā. Mums ir jānodrošina arī absolūta mobilitāte. Piemēram, šādiem cilvēkiem ir jābūt iespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu, iekļūt bankā un tā tālāk. Šeit uzskatu, ka piemības akts nav pildījis mūsu cerības. Dažkārt parlaments tiek kritizēts par um, lēmumiem, kas uh, nav uh, tā kompetencē, bet uh, šajā gadījumā uh, Mums eh, vajadzētu tomēr um, neignorēt to, ko mēs būtu varējuši sasniegt. Sociāldemokrāti uzskata, ka produktiem un pakāpojumiem ir jābūt pieejamiem pilnīgi visiem pilsoņiem. Mēs uzskatām, ka tas ir mm, absolūti um, obligāts priekšnosacījums, un šeit ir jāaptver pilnīgi visas iedzīvotāju grupas, līdz ar to pilnībā pieejamības akts nav izpildījis visu, ko no tā sagaidījām. ECR grupas vārdā Žinātskas kundze. Paldies! Priekšādātāji, godājumie kolēģi, es priecājos, ka šī direktīva, kas, manuprāt, ir uh, ļoti svarīga, ļaus tagad uzlabot eh, cilvēku dzīvi. Un es, eh, es esmu arī ārkārtīgi priecīga, ka mēs varēsim to pieņemt vēl šajā sasaukumā. Jau no paša sākuma es atbalstīju priekšlikumu par šādas direktīvas pieņemšanu. Tāpat arī es eh, esmu um, mēģinājusi uzlabot šī tiesību akta um, galīgo izskatu. Diemžēl rezultāts eh, nav tik ambiciozs, eh, kā mēs sākumā vēlējāmies. Un, eh, jo īpaši par to nožēlu izjūta cilvēki ar īpašām vajadzībām. Uh, Uzskatu, ka mūsu darbs vēl nav beidzies. Domāju, ka mums vajadzētu turpināt iet pa šo ceļu, mums vajadzētu turpināt likvidēt šķēršļus, un galvenokārt to vajadzētu darīt dalībvalstīs. Paldies tagad Šoltes kungam vārds vien minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vairāk nekā 80 miljoni eiropieši ilgi ir gaidījuši šo dokumentu. Gribētu pateikties referentam par labu sadarbību. Šis dokuments ir ārkārtīgi svarīgs, lai cilvēki ar invaliditāti gūtu labāku pieejamību pakalpojumiem un daudz kam citam, taču tas ir tikai pirmais solis, kas pilnībā neapmierina visas vajadzības. Daudz kas paliek neatbildēts. Taču tas ir vismaz sākums. Tagad mums ir kāda cerība. Un varam parādīt, ka Eiropas parlaments saprot cilvēku vajadzības un mēs veidojam iekļaujošu sabiedrību. Esam uzklausījuši politiskās grupu pārstāvjus, Tagad pārējie runātāji Koha kungs. Godātie kolēģi, tad, kad es pirms 25 gadiem sāku savu darbu Eiropas parlamentā, cilvēki ar īpašām vajadzībām, jeb eh, savādāk saukt par cilvēkiem ar invaliditāti, bija praktiski neredzami. Viņiem nebija nekāda loma sabiedrībā. Tas bija saistīts ar to, ka nebija nekāda centieni veidot sociālo pīlāru. Tagad mēs to beidzot esam pārvarējuši. Uh, iedzīvotāju novecošanas eh, dēļ tiek rēķināts, eh, ka apmēram 20 miljoniem eh, iedzīvotāju 2030. gadā būs Eiropas Savienībā ar invaliditāti. dažādiem transporta veidiem jau pastāv prasības attiecībā uz pieejamību un palīdzības sniegšanu cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Jaunie noteikumi nemaina to, bet gan papildina. Un to es arī vērtēju ļoti atzinīgi. Ir nepieciešams šos papildinājumus īstenot, piemēram, interaktīvos pašapkalpošanas terminālos, lidostās, dzelzceļa stacijās. Nu, tur bieži vien joprojām ir dažādi šķēršļi, lai piekļūtiem informācijas pieejamība tiešsaistē un tā tālāk. Es īpaši priecājos par stratēģiju uh, kas ļaus eh, cilvēkiem ar invaliditāti bez aizķeršanās izmantot 112 ārkārtas eh, dienestu izsaukšanas eh, tāruni. Šis ir uzdevums, pie kura mums jāstrādā visiem kopā nākotnē. To es saku ne tikai kā līdzdibinātājs eh, invaliditātes intergrupai, eh, bet arī kā deputāts. Paldies Koha kungam, tālāk Dantī kungs, viena minūte. Kolēģi, Eiropas pieejamības sakams, dos taustāms labums 80 miljoniem eiropiešu, kam ir kādas funkcionālās ierobežotības problēmas bankās, terminālos un daudz kur citur. Mums būs harmonizēti pieejamības uh, rādītāji. Tas aptver dažādas jomas, tai skaitā dažādus telefonu zvanus un banku terminālus būs vienāda pieeja par vienu cenu. Mēs, protams, varētu būt darījuši vairāk, runājot par termiņiem un arī par izveidoto vidi. Taču domāju, ka parlaments vēlējās arī labāk trialogu. Taču, ja mēs runājam par pieejamību, rezultāti radīs taisnīgāku Eiropu un garantēs pamattiesības. Paldies Dantī kungam Pitikainen. Nu, brīnišķīgs solis no Eiropas parlamenta puses. Desmit gadus mēs cīnījāmies un vedām sarunas. Šīs ir pamatiesības cilvēkiem, kam ir invaliditāte un mēs beidzot esam nonākuši līdz kādiem rezultātiem. Taču tas ir tikai pirmais solis. Mums ir nepieciešams radīt vidi, kas padara viņiem dzīvi daudz labāku. Tas saistās ar produktiem, ēkām, digitāliem pakalpojumiem. Digitālie pakalpojumi ir veids, kā piemēram, iesaistīt vecākus cilvēkus, kuriem ir kādas invaliditātes problēmas. Tāpēc nākošais solis būs jautājums par to, kā var ņemt vērā atsevišķu grupu vajadzības, piemēram, vecāku cilvēku problēmas. Tas viss ir jāņem vērā, izstrādājot jaunus pakalpojumus un preces. Jādomā par mājokļiem. Mēs negribam, ka parādās kas jauns, kas izskatās spiež vai neļauj piedalīties cilvēkiem, kam ir kādas problēmas. Mēs esam pionieri šai jomā, nu tad iesim uz priekšu. Paldies! Brīvā mikrofona procedūra. Stīvens kundze. Kolēģi, priekšsēdētājs kundze. Apmēram 80 miljoniem Eiropā ir invaliditāte. Viss, kas uzlabo šiem cilvēkiem pieejamību, protams, nāk par labu visiem Eiropā. Tāpēc esmu priecīga, ka pakalpojumu un produktu pieejamības ziņojums ir paveikts. Tas ir solis pareizā virzienā, bet par maz. Mēs atpaliekam piemēram no Amerikas Savienotām valstīm, kur ir invaliditātes likums, kas ir novedis pie veselas revolūcijas šai jomā. Privātu kompānijām ir pienākums, nevis iespēja. Šādas iespējas Eiropā nav, un tas nozīmē, ka mūsu cilvēkiem ar invaliditāti joprojām ir problēmas, un viņu potenciāls netiek izmantots. Etričs kungs. Protams, mums ir jāuzlabo pieejamības prasības, sevišķi domājot par cilvēkiem ar invaliditāti, taču man ir šaubas, vai šī likumdošana no augšas vienmēr ir labākais risinājums. Varbūt kompānijām, tirgotājiem ir jāsadarbojās daudz labāk. Gribētu arī uzsvērt, ka komisārs teica, tad nākotnē mums jānodrošina tas. Es neesmu pārliecināts, vai mēs varam paredzēt, kas notiks nākotnē. Es nedomāju, ka to var izdarīt. Ja jūs domājat par to, kas notiks jau nākotnē un nodrošināties, tad jūs panākat negatīvu efektu Protams, pieejamība ir daudz svarīgā, bet nevajag pārspīlēt. Marieša kungs. Dāmas un kungi, kā jau teicu, 80 miljoniem cilvēkiem Eiropā ir invaliditāte, un 150 miljoniem ir vecums. Un tāpēc mums ir nopietni jādomā par to, lai šiem cilvēkiem būtu pieejamība pakalpojumiem un produktiem. Ir jāņem vērā, ka cilvēki, kuriem ir invaliditāte, ir problēmas piedalīties sociālā, politiskajā un ekonomiskajā dzīvē Eiropas Savienībā. Tāpēc ir jāspēr noteikti soļi. Mums ir dažādi ziņojumi, ko esam saņēmuši petīciju komitejā. Tūkstošiem to ir. Es domāju, ka mums nevajadzētu finansēt nekādus projektus, nec privātus, nec valstiskus, ja projektā nav noteikumi pilnai pieejamībai. Paldies! Dubarandi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribētu apsveikt kolēģi, jo padoma kā vienmēr lika dažādas barjeras. Bet tādā veidā mēs neļaudam tiesības vairāk nekā simts miljoniem cilvēku. Kur tad paliek apvienoto nāciju konvencija par invaliditāti? Mēs runājam par transportu un pamatpakalpojumiem, tai arī digitāliem finansu pakalpojumiem, termināliem, telefoniem, e-grāmatām. Vēl ir svarīgs saciet, ir uh, dažādu avārijas dienestu sasniedzamības jautājums. Mēs runājam arī par to, ka nepieciešams būtu domāt par turisma pakalpojumiem. Domāju, ka visām tehnoloģijā iesaistītajām personām būtu jāsaprot, kādas ir sekas šim dokumentam. Paldies! Tā bija pēdējā uzstāšanās. Tagad došu vārdu komisāram. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Esam ilgi gājuši līdz šim rezultātam. Sarunas starp padomi un parlamentu bija ļoti intensīvas. Mums visiem bija jāizrāda elastība un vēlme panākt vienošanos. Es labi apzinos, ka daudziem no jums būtu labāk paticies, ja akts attiektos uz vairāk jomām vai būtu ambiciozāks vairākos jautājumos. Uh, Īstenībā komisijas priekšlikums bija ambiciozāks, tāpēc es varu saprast dažas no jūsu paustajām bažām. Bet eh, perfekts dažkārt ir ienaidnieks labajam. Tāpēc mums ir eh, jāapstiprina progress, kas ir panākts un kur arī turpināsim. Pieejamība ikdienas produktiem un pakalpojumiem to sajūtīs ik viens savā ikdienas dzīvē. Ikvienam ir jāgūst ieguvumi no digitālās revolūcijas. Nevienu nevaram atstāt novārtā, jo mūsu sabiedrība mainās. Vadātie deputāti, šīs izmaiņas pieejamības prasībās ir tik acīm redzami labas, tik acīm redzami nepieciešamas, ka cilvēki drīz teiks, kāpēc mums šīs lietas nebija jau iepriekš. Es aicinu jūs atbalstīt Eiropas pieejamības aktu. Paldies! Paldies komisāra kungam! Tagad došu vārdu referentam eh, viņa atbildēm lūdzu. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kuri piedalījās debatēs. Es ļoti rūpīgi tās klausījos. Sarunas ir turpinājušās gadiem un bija patīkami dzirdēt jūsu vērtējumu rezultātam. Glāze vienmēr ir vai nu līdz pusēji pilna, vai līdz pusēji tukša. Esmu viens no tiem, kas e, glāzi saskata līdz pusēji pilnu. Līdzīgi kā komisārs Mimica, es to sauktu par labu rezultātu. Varbūt tik tiešām šeit nevajag dzīties pēc pilnības. Bet šobrīd mēs esam tādā situācijā, kur mēs virzamies prom no stagnācijas šajā jomā, kas ilga trīs vai četras desmitgadus. Pirms 20 gadiem mēs nebijām gatavi cilvēkiem ar invaliditāti atvēlēt vietu sabiedrībā, tāpēc mums vajadzētu svinēt to, kā šobrīd esam tikuši tik tālu, uh, lai pateiktu, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jābūt daļai no sabiedrības. Varam priecāties par to, ka 80 miljoniem iedzīvotāju varēsim piedāvāt cieņai, cilvēku cieņai atbilstošu ikdienas dzīvi, produktus, pakalpojumus. Es saprotu, ka cilvēki vēlējas panākt vairāk, arī es to būtu gribējis, bet es lepojos ar to, ko panācām. Par dažām lietām es pat neticēju, ka mēs to spēsim. Tas, uh, Eh, nozīmē, ka klausās arī dalību valstis, ieklausās. Un eh, paldies komisijai par šo sagatavoto priekšlikumu un paldies visiem. Es ceru, ka rītdien ar balsu vairākumu mēs to apstiprināsim. Paldies referentam par paveikto darbu. Ar to beidzam debats par šo punktu. Paldies komisāram Mimicam par to, ka viņš bija šeit šovakar ar mums. Balsošana par šo ziņojumu notiks rīt. Nākamais punkts darba kārtībā ir padoms un komisijas paziņojumi. Nepieciešami steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvai. Sveicu komisāri Jūrovs kundzi, paldies, ka ieradāties un padoms vārdā dodu vārdu ministrei Čotkundzei. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, vispirms es vēlētos pateikties priekšsēdētājiem Tajānī par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 Okay, sorry for this. Es atvainojos. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, komisārs kundze, paldies, ka uzaicinājāt prezidentūru piedalīties šajās debatēs. Vēlos jau no paša sākuma skaidri apliecināt, ka padome vēlas aktīvi darboties apkarojot naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Par to šaubu nevar būt. Prezidentūra un padome kopumā pilnībā piekrīt tam, cik steidzami ir jārisina šis jautājums, ko aktualizēja parlaments un padome. Kopā mēs, padome, parlaments un komisija pēdējos gados esam aktīvi strādājuši kopā, lai izveidotu efektīvu režīmu cīņai ar naudas apmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Mēs it īpaši esam stiprinājuši ES noteikumus 2019. gadā pieņemot jaunākos grozījumus naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvai, kas ir labs piemērs mūsu līdzinējai e sadarbībai. Protams, ir nepieciešams tālāks progress mūsu kopīgajā cīņā. Līdz ar to ķeršos klāt pie apspriežamā jautājuma. Padome iebilda pret komisijas deleģēto aktu, ar kuru tiek identificētas augsta riska trešās valstis ar strateģiskiem trūkumiem. Šis lēmums iebilst nenozīmē, ka process būtu nenozīmīgs. Tieši pretēji Tomēr, lai panāktu, ka šis instruments ir gan efektīvs un nodrošinātu tā kvalitāti, mums ir nepieciešams šo sarakstu sastādīt eh, sakārtotā procesā. Un to mēs arī ierakstījām padomes paziņojumā. Mēs uzskatām, ka, lai izveidotu spēcīgu un efektīvu instrumentu, uh, komisijas priekšlikumam ir jābūt sastādītam caurskatāmā veidā, un viena no iniciatīvām būtu um, tāda, ka valstis tiktu mudinātas uh, aktīvi rīkoties. Tāpēc padome prasa šo sarakstu veidot atbilstoši piektajai uh, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvai. Varētu deputāti. Mēs esam vienoti un pilnībā apņēmīgi veicināt tālāku sadarbību starp iestādēm Eiropas Savienībā un strādājam arī citos virzienos šajā kopējā cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Cerams, mēs tuvākajās dienās pabeigsim sarunas par svarīgu tiesību aktu projektu naudas atmazgāšanas apkarošanā saistībā ar Eiropas eh, finanšu sistēmas uzraudzības paketi. Zinu, ka šim dosjē lielu nu, lomu piešķirat arī jūs padomē. Pagājušā gada decembrī paredzēja atsevišķu rīcības plānu naudas atmazgāšanas apkarošanā, lai uzlabotu esošo sistēmu. Un mēs sekojam attīstībai šajā jomā. Dāmas un kungi, ar nepacietību gaidu jūsu viedokļus un komisāras viedokli, un tu, esmu gatava turpināt eh, tālāku sadarbību šajā jomā. Paldies! Sās evharisto. To epomeno. Paldies, ministrs kundze. Tagad eh, apspriedīsim eh, steid, eh, nepieciešamību steidzam izveidot es melno sarakstu trešām valstīm atbilstīgi nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai. Dodam vārdu padomas vārdā ministrei, saka priekšsarētāji. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Vārds ir Verai Jurovs kundzei, komisārai Lūdzu. Paldies priekšsarētāji, godātie deputāti, paldies, ka organizējāt šodien debats par šo svarīgo jautājumu. Vēlos pateikties padomei par to, ka viņi piekrīt, ka šis jautājums ir steidzami jārisina. Pēc katra teroristu uzbrukuma mēs dzirdam kaismīgas runas par to, kā mums ir efektīvāk jācīnas pret terorismu. Pēc katra banka skandāla mēs dzirdam atkal jaunas runas par to, ka mums ir finanšu sektors jāpadara veselīgāks. Un tieši to mēs cenšamies izdarīt uh, tā skaitā izveidojot sarakstu ar augsta riska trešajām valstīm. To mēs darījām, balstoties uz metodiku, ar kuru mēs iepazināmies un kas tika e, sastādīta caurskatāmā veidā, tāpēc es sāku ar nožēlas paušanu par to, ka padome noraidīja šo sarakstu. Jo, ja mums būtu šāds saraksts, tad mēs varētu sākt šo efektīvo ciņu tūlīt pat. Kā jau jūs zinat, Junkera kunga vadītā komisija un es personīgi cīņu pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu esmu izvirzījusi kā prioritāti šajā mandātā. Un vienmēr esmu jutusi spēcīgu atbalstu no eh, Eiropas parlamenta, tā skaitā no deputātiem, kas šobrīd ir klāt šeit zālē. Pēdējos gados esam pieredzējuši jauns teroristu uzbrukums Eiropā un liels eh, skandāls naudas atmazgāšanas jomā, parā, kas parāda, cik organizētā veidā eh, noziedznieki izmanto ļaunprātīgi mūsu finanšu sistēmu. Mēs kopā ar jums esam aktīvi strādājuši, lai mūsu jaunā sistēma būtu noturīgāka pret finanšu noziegumiem, eh, kas nodara kaitējumu mūsu Eiropas Savienībai un iedzīvotājiem. Mēs esam divkārt aktualizējuši jau naudas atmazgāšanas direktīvas eh, normas, un esam vienojušies pagaidu režīmā par jaunu direktīvu attiecībā uz to, kā tiesību sargājušās iestādes var izmantot finanšu informāciju. Šonedēļ mēs esam pēdējā posmā sarunās par reformu attiecībā uz Eiropas banku iestādi, kas piešķirtu lielāku lomu šīs jomas uzraudzībā palīdzot nodrošināt to, ka mūsu noteikumi ir eh, stingrāk eh, uzraudzīti un ievēroti. Komisija pieņēma eh, lēmumu identificēt sarakstā trešās valstis saistībā ar augstu risku naudas atmazgāšanā un terorismu finansēšanā. Un tas ir viens no centieniem samazināt uh, naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas riskus. Diemžēl šis pasākums nestāsies spēkā manis minētā iemesla dēļ. Izmantojot savus kontrolas tiesības, padome iebilda 7. martā pret šo deleģēto aktu. Kā jau es norādīju, esmu vīlusies par šādu padomus lēmumu, un, diemžēl, šīs lēmums netika apspriests arī politiskajā līmenī padomē. Ne tieslietu iekšlietu ministru sanāksmē pagājušajā nedēļā, ne finanšu ministru sanāksmē ECOFIN eh, šodien Briselē. Piektajā eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvē eh, padome vienojās kopīgi cīnīties pret eh, naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu trešajās valstīs, eh, piedaloties darba grupā. Uh, Komisija daudzpusējības principu vērtē ļoti augstu, un FATF eh, darbs tiek ļoti augsti vērtēts. Mēs esam aktīvs šīs darba grupas dibinātājs, un mums šīs eh, grupas eh, darbs ir jāņem vērā. Vienlaicīgi ir nepieciešams arī iet tālāk, lai aizsargātu ES finanšu sistēmas integritāti, balstoties uz kritērijiem, kas ir atspoguļoti mūsu naudas atmazgāšanas apkarošanas noteikumos lai tiktu piemēroti due diligence, ja padziļināts izpētes principi. Tā skaitā mācoties no iepriekšējiem skandāliem, mēs kopīgi ar citām mēs iestādēm lēmām iet tālāk par to, ko ierosina FATF. Līdz ar to mēs nevaram vairs tikai un vienīgi uh, Eh, kopēt eh, šīs darba grupas sarakstu. Mums ir juridisks pienākums saskaņā pašreiz spēkā esošiem noteikumiem veikt savu autonomu izvērtējumu. Lai sagatavotu mūsu pirmo autonomo sarakstu, komisija veica rūpīgu izvērtējumu balstoties uz drošu metodiku kopā ar dalībvalstu ekspertiem. Dalība valstis eh, arī tika konsultēts par pašu metodiku, kas atbilst tiem kritērijiem, kas ir iekļauti direktīvā. Komisija strādāja arī ar trešajām valstīm, eh, kas ir skartas, tad, kad komisijas kolēģija nāca klajā ar sākotnējiem eh, konstatējumiem februārī pilnībā ievērojot trešo valstu tiesības tikt uzklausītām. Komisija paliek pie sava novērtējuma. Līdz ar to mēs turpināsim strādāt ar minētajām trešajām valstīm un aicināsim viņas novērst nepilnības eh, attiecībā uz profilaktisko darbu eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas terorismu finansēšanas jomā. Mēs neiekļaujam šīs valsts sarakstā tikai un vienīgi, lai iegūtu sarakstu, bet gan, lai palīdzētu Eiropas Savienības finanšu sistēmai. Attiecībā uz nākamajiem soļiem esmu gatavs strādāt ar jums un ar padomi politiskajā līmenī, lai apspriestu to, kā rīkoties tālāk. Mūsu mērķis arī turpmāk būs izpildīt mūsu juridiskās saistības saskaņā ar eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvas prasībām. Tā ir. Uh, Tās ir pienākums mums aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņus un struktūras pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Kas attiec uz laika jautājumu, aicinu kolēģus ļaut eh, mums pabeigt eh, šo sarakstu vēl šajā sasaukumā. Es nevēlos, eh, es vēlos, lai mēs neatstātu šos darbus uz nākamo pilnvaru termiņu. Vēlos vēlreiz atgādināt, ka es paļaujos uz jūsu atbalstu. Paldies! Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπη. Liels paldies, komisārei. Tagad uzklausīsim uh, politisko grupu pārstāvjus. Un tautas partijas uh, grupas vārdā izteiksies Ferberkungs. Paldies, uh, komisārs Kunds, paldies priekšādātāji, paldies arī padomas prezidentūrai. Es domāju, ka mēs visi esam viens prātis, ka mums ir vajadzīgs melnais saraks, lai cīnītos pret naudas atmaskāšanu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šis saraksts būtu gana ticams. Mums ir radušās šaubas, ka e, iepriekšējie saraksti mēs kas tika pieņemti, ir likuši mums pašiem atsaukt deleģētos aktus. Diemžēl nepietiek ar to, ka mēs šeit kopēsim Financial Task Force sagatavoto sarakstu. Uh, Mēs vienmēr bijām prasījuši, lai tiktu gatavots mūsu pašu saraksts. Protams, ka šis saraksts nav perfekts, un mēs, protams, varam jautāt, kāpēc tāda valsts kā Krievija vēl ir viena iekļauta šajā sarakstā. Un, protams, ka padome arī ir pieminējusi šeit vairākus procesuālus punktus. Mēs te vienkārši varam pamāt ar kāvu un piekrist. Bet es uh, uzskatu, ka Eh, atpakaļ nosūtīšanas iemesls nebija formāls. Drīzāk te bija runa par dažādām sakritībām, kas spēlē savu lomu. Mēs esam dzirdējuši vairākus argumentus pēdējās nedēļās, ka mēs nedrīkstam ielikt sarakstā vienu vai otru um, trešo valsti, tāpēc, ka te ir runa par svarīgiem sabiedrotajiem. Bet, ja mēs visu laiku balstīsimies uz šādiem argumentiem, tad um, sāraksts zaudēs jau kādu ticamību. Šai trešajai valstī vienkārši ir jāveic labēšanas darbs, un tad viņi tūlīt izņems no šīs saraksta. Un tad šis saraksts kļūst par tādu bezzobainu tīģeri. To taču mēs nevēlamies. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas finanšu sektors uh, nekāpotu naudas atmaskāšanai, terorisma finansēšanai vai eh, kam citam. Tas viss eh, ļoti labi arī eh, iet kopā ar banku uzraudzību, ar to, ka mums ir pieņemti šādi jauni tiesību akti. Mēs nevaram šeit atstāt tādu kā caurumu, ar kuru eh, visi šie iepriekš pieņemtie akti zaudē savu vērtību. Es vēršos pie visiem, lai šis saraksts tiktu atbalstīts un pieņemts. Lielas paldies! Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā pusotra minūte Gomešas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Mums ir vajadzīgs šāds saraksts, lai mēs varētu cīnīties pret eh, tādām ļoti iesīkstējušām problēmām attiecībā uz naudas atmazgāšanu. Tāpat arī vēlos norādīt, ka ir pieņemta piektā direktīva par naudas atmazgāšanu, un mums ir vajadzīgi šādi tiesību akti, lai cīnītos pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Komisija ir savu izdarījusi, parlaments piekrita, padome to visu iznīcināja. Uh, Mums ir vajadzīga caurredzamība un taisnīgums, bet eh, to mēs nevaram darīt, tāpēc ka dalībvalstu valdības ir to bloķējušas. Jā, protams, ka uh, savās valstīs eh, tiek minēts, ka tā ir Brisele, kas nav uh, neko izdarījusi. Mums uh, vajadzētu labākus ieročus, lai cīnītos pret terorismu. Uh, Šīm dalībvalstīm ir dažādas intereses. Iespējams, ka tās vēlas atbalstīt Saudi-Arābijas režīmu vai arī eh, Trumpa valdība tām eh, liekas eh, sabiedrotā. Es vēlētos vērsties pie jums, Juravas kundze. Mēs visi jūs atbalstām un mēs ceram, ka jūs turpināsiet šo darbu. Paldies, tagad viena minūte paketa kungam. Paldies, priekšādātāji! Mums ir eh, vajadzīgs eh, šāds jauns saraksts ar eh, nodokļu paradīzēm. Komisija ir labi paveikusi savu darbu, paldies par to. Protams, ka te vēl viss varētu uzlabot, bet arī parlaments šeit ir bijis iesaistīts. Mēs esam šeit izmantojuši dažādas metodas. Es uzskatu, ka komisija ir labi paveikusi savu darbu. Un uh, Šajā sarakstā ir iekļauts arī tādas valstis kā Panama. Mums ir vajadzīga arī papildu kontrole pār darījumiem ar šādām valstīm. Uzskatu, ka šeit eh, nav runa tikai par eh, cīņu pret eh, nodokļu krāpniecību. Mēs atbalstām šo cīņu. Mana partija šeit ir jau daudz ko paveikusi. Liels paldies! Tagad Alda Grepas vārdā Torvāda kungs, divas minūtes. Nu, paldies, priekšādātāji! Es izlasīju šo sarakstu patiešām interesants. Kāpēc? Jau ilgāku laiku mēs par to runājam. Mani kolēģi uz to norādīja. Šķiet, ka ir pagājuši jau seši gadi, kad mēs eh, pirmo reizi par to sākām runāt. Ir bijuši vairāki saraksti, mums eh, nekad neizdevās tos visus sakārtot. Mm, tagad es lasu šo sarakstu un uzdošu sev jautājumu, kāpēc mēs esam izvēlējušies tieši šīs valstis. Esmu arī pārsteigts, ka ir bijis ārkārtīgi daudz finanšu skandālu un bieži vien tie visi balstās uz vienu un to pašu modeli un šeit vienmēr ir iesaistīta Krievija. Iespējams, ka cilvēki, kas rakstīja šo sarakstu, nepazīst sistēmu Krievijā, taču es tur esmu pavadījis sešus gadus, un esmu ārkārtīgi pārsteigts, ka mēs šo problēmu neustveram nopietnāk. Vienmēr ir eh, Krievijas organizēta um, noziedzība. Uh, vienmēr šī nauda nonāk šajā valstī. Vienmēr pilnīgi visos skandālos jūs atradīsiet šo sarkano līniju, kas novedīs pie Krievijas, bet es skatos, ka Krievija šajā sarakstā nav iekļauta. Vai tas nozīmē, ka jūs patiešām par to nedomājāt? Nauda vienmēr atgriežas, bet mēs eh, nepievēršam uzmanību tam, kas notiek Krievijā, un tas nozīmē, ka iedzīvotāji vairs mums neusticas. Mums vajadzētu atgūt šo uzticēšanos, un mums vajadzētu darboties eh, saprātīgi starptautiskā mērogā. Iedzīvotājiem vajadzētu mums uzticēties, un viņiem vajadzētu ticēt, ka mēs patiešām vēršamies pret naudas atmaskāšanu un pret nodokļu paradīzēm. Lielas paldies, tagad zaļo vārdā Gīgolda kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji. Tās, kas ir noticis pēdējās dienās, ir kaut kas jocīgs. Padomēji eh, vajadzētu norādīt, ka mēs eh, kopīgi nobalsojām par metodi. Komisija to apstiprināja. Mēnešiem ilgi neviens neizteica iebildumus, pēc tam saraksts lēnām kļo visiem zināms, un pēkšņi parādījās milzīgas intervences no Panamas puses, tāpat arī no attiecīgajām ASV jurisdikcijām un arī no Saudērābijas. Un pēkšņi tiek eh, um, izteikta kritika par metodi. Uh, Šī metode it kā nesot ticama. Līdz šim brīdim nav neviena valsts izvērtējuma, kur komisija būtu izteikusi kādu uh, kritiku. Vai tiešām mēs šeit patiešām vēlamies cīnīties pret naudas atmazgāšanu? Uzskatu, ka mums nevajadzētu padoties. Komisija jau norādīja, ka uh, Attiecībā svarīgām valstīm šīs pārbaudas jau ir pabeigtas, tad ir runa par Krieviju, Azerbaidžānu un arī apvienotiem Arābu Emirātiem. Tās ir valstis, kur mēs saskatām ļoti daudzas problēmas. Šīs pārbaudas vajadzētu turpināt, un mums ir vajadzīgs nevis īsāks saraksts, kur tiktu izņemtas ārā problemātiskas valstis, bet gan garāks saraksts. Un uh, Komisijai vajadzētu šos e, pārbaužu rezultātus beidzot arī publiskot, tā lai cilvēki saprastu, ka komisija tiešām kaut ko dara. Lielas paldies! Tagad e, GNGL vārdā e, Kartīkungs, vien minūti. Šeit mūsu priekšā ir viens no spēcīgākajiem lobēšanas rezultātiem. Uh, kāds ir pieredzēts padomē. Šis jauns, uh, jaunais process, protams, nav perfekts. Te tiek uh, ignorēts tas, ka lielākā daļa naudas atmazgāšanas skandālu pēdējos gados ir iesaistījuši tieši Eiropas bankas. Mēs prasījām lielāku autonomiju šajā procesā. Padomes izteikti iebildumi ir politiski motivēti, kaut arī viņi izliekas par neatkarīgiem. Esmu pilnībā pārliecināts, ka uh, ASV un Saudarābijas aizstāvēšana saistās tieši ar lobēšanu no ASV un Saudarābijas puses. Mums nav vajadzīgs kaut kāds melnais saraksts, mums ir vajadzīgi mehānismi, kā novērst šo lobēšanu, jo tas traucē mūsu valstu interesēm. Ευχαριστώ για την ομάδα. E FDD grupas vārdā Kobonkungs. Paldies, priekšsētāji kungs. Eiropas Savienībā ir tāda apmātība ar naudas atmazgāšanu. Protams, kaut ko jau mēs iekonomēt šādā veidā varat. Taču katru darbību, katru transakciju turēt aizdomās, manuprāt, nav pareizi. Arī Lielbritānijā tas notiek. Katra darba vieta, kas tiek veidota uh, Eiropā, darbība tiek traucēta ar konfiskācijām, ar aizdomām par naudas atmazgāšanu. Biznesa cilvēkiem ir jārada darba vietas Mēs neesam tik neirotiski par naudas atmazgāšanu, un mums ir mazs bezdarbs. Itālijā 30, Francijā 21% jauniešu bezdarba. Manuprāt, mums ir jāsamazina birokrātija, nevis tā jāpalielina. Tā nāks par labu Eiropas pilsoņiem socialistiskā greizsirdība pret ienākumiem, protams, ir raksturīga šīm institūcijām. Jūs visus mūs gribat padarīt par spiegiem, kas izspiego kaimiņus. Tai pašā laikā pēc Brexita Lielbritānijā uzņēmējiem būs imunitāte. Paldies! Paldies, Borgēzio kungs. Paldies. Mēs redzam tādu kā šovu. Valstis it kā spēlē kārtis. Mēs vienas valstis ierakstam, citas ņemam nost Un tas, manuprāt, nozīmē, ka visa lēmuma pieņemšanas procedūra ir tik miglaina un neskaidra, ka mums atmiņā nāk, piemēram, trauksmes cēlēji, kas runāja par to, ka visa starptautiskā narkotika tirdzniecība ir saistīta ar banku sistēmu. Kamēr mēs satraucamies par offshoriem jeb ārzonām, tai pašā laikā mēs runājam par valstīm, kurās notiek naudas atmazgāšana plašā mērogā. Kā tad mēs to darīsim? Kā tad mēs cīnīsimies pret to? Piektā direktīvā parādījās iespēja noteikt ieguvējs. Paldies, jūs pārsniedzat laika termiņi. Luksemburga, piemēram, Luksemburga. Vai esat pārliecināti, ka mūsu valstīs ir iespējams? Nē, esam beiguši politisko pārpur grupu runātāju sarakstu. Lūdzu, ievērojiet reglamentu. Tagad vārds Rozatī kungam. Priekšsēdētāji kungs, pirmkārt gribētu pateikties komisāram par iespēju Eiropas pilsoņiem iegūt trešo valstu sarakstu, kurās netiek nopietni apkarota naudas atmazgāšana. Un tāpēc gribētu paslavēt komisāru Komu par to. Tā pašā laikā gribētu kolēģiem paskaidrot, ka mums žēl, ka padome nepieņēma deleģēto piedāvāja komisija, jo melnais saraksts, identifikācija ir ārkārtīgi svarīgs mūsu cīņā pret terorisma finansēšanu un naudas atmazgāšanu. Un ir grūti saprast, kāpēc padome tā rīkojas. Lai gan man patīk jaunā metodoloģija, domāju, ka vajadzētu ieslēgt šeit arī atradumus par Krieviju no parlamenta puses. Praktiski visi lielie skandāli šajā termiņā ir bijuši saistīti ar Krievu individiem vai Krievu bankām. Mums ir jābūt ambicioziem cīņā pret šo nelegālo darbību, tāpēc aicinu komisāru izstrādāt jaunu likumu. Paldies Rozatī kungam Lopes Agavārs. Paldies! Šī termiņa laika laikā mēs regulāri runājam par to, ka nav sistemātiskas darbības, ka padome bloķē mūsu likumus. Taču domājot par to, kas ir izdarīts naudas atmazgāšanas novēršanas jomā, jāatzīst, ka tomēr daudz kas ir izdarīts. Ir piektā direktīva, kas ir atstājusi jau savu iespaidu, ir direktīva par Eiropas kriminālu likumu. Tas ir svarīgs, lai radītu konverģenci likumdošanas jomā. Sociālisti vienmēr ir atbalstījuši šīs iniciatīvas. Mēs to esam darījuši teksts. Trīs arī Panamas dokumentu gadījumā, taču komisija pretojās pādome, mēģina samazināt sarakstā iekļauto valstu sarakstu. Taču komisijai vajadzētu būt stingrai pozīcijai, jo šie jautājumi ir ļoti aktuāli. Pirms 15 gadiem Spānijā bija milzīgs terorisma uzbrukums ar lieliem upuriem. Atcerēsimies, ka mums ir jābūt stingriem cīņā pret terorismu. Sargentīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vai nu jūs uzklausat visas valodas, visas runas, vai jūs vispār neklausaties? 28 dalību valstis satrauc šī problēma komisija ar padomi divas reizes šo jautājumu pārunājumu. Es biju ziņotāji runājot par terorisma jautājumiem, un padomi teica, ka mēs neesam pietiekami strauji. Taču parlaments ir ļoti pārsteigts, ka komisija dara to, kas ir jādara - aizsargā mūs no terorisma. Uh, līdzekļiem. Taču jums ir arguments, ka jūs nesaprotat procedūru. Varbūt jums vajadzētu skaidri paskaidrot, kādas ir problēmas ar Sauda Arābiju un Panamu un kāpēc tās nav iekļautas. Urban kungs. Paldies!